protokols uh, tiks sagatavots un iesniegts uh, parlamentam apstiprināšanai nākamās sesijas sākumā, un ja nebūs nekādu iebildumu. Un uh, šodien pieņemtās rezolūcijas tiks nosūtīts atbildīgajām iestādēm un institūcijām.